notiks nākamajā daļajā plenārsesijā. Nākamais darba kārtības jautājums savukārt ir Annas Elžbetas Fotigas ziņojums. Eiropas ārējās darbības dienas, jeb EADD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES strateģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai. Godātā referente Fotigas kundze, jums četras minūtes lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Komisārkungs, kolēģi! Tas ir mans gods un privilēģijas likt priekšā jums rekomendācijas padomēji un vicepriekšsādātājai augstai pārstāvēji, kas tika sagatavotas divus gadus pēc Eiropas parlamenta ziņojuma par ES strateģisko paziņojumu, lai vērstos pret trešo personu propagandu, naidīgu propagandu. Es toreiz biju referente šeit parlamentā strādājot pie šī ziņojuma. Gatavojot šo pirmo ziņojumu, kas tika pieņemts 2016. gada novembrī, to sadalīja divās daļās. Norādīja galvenos spēlētājus, kas īsteno šo naidīgo propagandu Viens no tiem bija tāds valstisks spēlētājs, respektīvi Krievijas federācija, un tad arī tādi nevalstiski spēlētāji, nu, piemēram, dažādi veidi radikalizētas islāma organizācijas, kā piemēram ISIS. Šoreiz ziņojumā nolēmām struktūru pasniegt citādāk. Šīs rekomendācijas tātad ir citādi strukturētas. Pateicoties uh, lielāko politisko grupu ieguldījumam esam vienojušies un sadalījuši rekomendācijas divās daļās. No vienas puses norādot pašreizējo situāciju 2018. gadā, un no otras puses runājot par hibrīdu karu un to, kā vērsties pret šāda veida mm, pasākumiem. Mēs arī uzsveram to, cik ārkārtīgi svarīgi izvairīties no cenzūras, vienlaikus vēršoties pret šādu veidu naidīgu propagandu. Uh, vēršoties pret dezinformāciju, maldinošu informāciju, kas tiek eh, nu, prezentēta Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Mēs uzsveram to, cik svarīgi nodrošināt kvalitatīvu žurnālistiku, cik svarīgi nodrošināt runas brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Turklāt ziņojumā norādām, ka būtu iespējams spērt arī tālākus likumdošanas soļus gan ES līmenī, gan starptautiski. Un ir, piemēram, tādi, kas uzskata, ka pat vajadzētu īstenot zināmas eh, humānas tiesības, jeb humān, humanitārus noteikumus, kas tad attiektos uz kiberdraudiem, kiberinformāciju, kiberkaru un šādu hibrīdu karu. Ziņojumā uzsveram to, ka pamazām mainās šo spēlētāju raksturi un lomas. Ja runājam par radikalizētajām organizācijām, tad šoreiz, piemēram, š, nu, tādu populāru tīkla vietņu vietās, nu, kas palielināja radikalizāciju, šobrīd tiek izmantoti citas, izmantotas citas metodas, piemēram, kriptogrammu vēstījumi un eh, vēstījumu uh, Um, ziņu loki un instrumenti, aplikācijas. Daudz kas ir paveikts. Gan Eiropas iestādēs, Eiropas Savienības iestādēs, gan uh, arī tādās organizācijās, kas balstās uz pilsoniskās sadarbības darbību šo pēdējo divu gadu laikā. Visu šo paveikto arī minām, minam ievilkumos. Vēlos arī uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgs, piemēram, ir rīcības kodeks dezinformācijas apkarošanā, un te runājam par Eiropas demokrātijas fonda projektiem. Tāpat arī pastāv transatlantiskā sabiedrība ar līdzīgi domājošām valstīm un tādām iestādēm kā transatlantiskā komisija šajos jautājumos. Ziņojuma otrajā daļā norādām uz dažāda veida propagandas tipiem un dezinformācijas veidiem. Un ziņojuma trešajā daļā savukārt runājam par virkni pasākumiem, kas ļautu nodrošināt eh, aizsardzību mūsu vēlēšanām, vēlēšanās pret šāda veida propagandu. 2019. gads ir Eiropas parlamenta vēlēšanu mm, gads, un arī daudz kur citurreiz dalību valstīs paredzētas vēlēšanas. Kā zinām, mm, Eiropas parlamenta vēlēšanas noritināsies vienlaicīgi visās dalību valstīs, un pieredze liecina, ka ka šādos gadījumos nereti vēlēšanu procesos kampaņās iejausas dažāda veida, piemēram, Krievijas uh, propagandas spēki, tas piedzīvots gan ēs, gan citur. Tāpēc mums jāspēj mm, veicināt mūsu šādiem riskiem pretoties spēja. Ziņojumā norādām arī strateģisko paziņojumu lomu, jeb stratkom īsti Priekšādātājs lūdz runātāju noslēgt savu uzstāšanos. Tāpat arī, piemēram, runājam par darba grupu sadarbībā ar Rietumu Balkānu valstīm un Ziemeļāfrikas uh, attiecīgajām valstīm un struktūrām. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk. Eiropas komisijas vārdā augsto pārstāvu pārstāvies komisārs Mimica. Priekšādātāji godātie deputāti. Liels paldies par to, ka atvēlējāt laiku, lai apspriestu šāda veida propagandas un dezinformācijas apkarošanas vajadzību, kas, protams, ir ārkārtīgi aktuāli tieši šobrīd pirms EP vēlēšanām. Īpaši gribu teikt paldies uh, eh, godātājai referentai Anai Elžbetai Fotigai par to, ka tā nāca klājā šādu ļoti savlaicīgu rekomendāciju apkopojumu. Tas pilnībā atbilst tai loģikai un rīcībai, kas paredzētas mūsu rīcības plānā, vērt, kas, lai vērstos pret dezinformāciju, ko augstā pārstāve un komisija iesniedz Eiropas padom, Eiropadomē. Reakcija uz hibrīdu draudiem būtu jāizteno kopīgiem spēkiem. Mēs šobrīd strādājam pie tā, un to arī turpināsim darīt, bet līdzīgā veidā centieni jāpastiprina arī dalību valstiem, dalību valstīm īstenojot kopīgu darbību, tā kā padomu norādīja savos secinājumos. Rekomendācijās uzsvērts, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt arī runas brīvību, vienlaikus paredzot plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Tas ir svarīgi demokrātiskai riskiem pretoties spējīgai sabiedrībai, un tā ir viena no mūsu pamatvērtībām. Un šīs vērtības jāsaglabā arī vēršoties pret šo sarežģīto jautājumu dezinformāciju. Un tieši šādā garā sagatavojam un šobrīd arī īstenojam uh, pašreizējo rīcības plānu cīņai pret dezinformāciju. Šai ziņojumā jūs aicināt es iestādes pārliecināties, ka es strateģiskā strateģiskais paziņojums kļūst par pirmās prioritātes jautājumu Eiropas darba kārtībā. Un lai Eiropas Savienības iestādes un dalībvalstis strādātu roku rokās, apkarojot propagandu un dezinformāciju, var jums apliecināt, ka viss tas jau norisinās šobrīd. Un tomēr jāsaka, tas ir tāds ilgtermiņa darbs, kas īs arī tālāk par šī parlamenta vēlēšanu periodu. Tāpēc rēķināmies ar Eiropas parlamenta turpmāku atbalstu šajā cīņā, un tas attiec arī uz budžeta līdzakļiem. Rīcības plāns cīņai pret dezinformāciju. Uh, paredz darbinieku apjomu palielināšanu, piemēram, mūsu strateģiskās komunikācijas darba grupās, lai šīs grupas varētu krietni labāk identificēt, analizēt un uh, atklāt šāda veida naidīgu propagandas informāciju, īstenot informācijas kampaņas un vienlaikus uzlabot veidu, kādā komunicējam par savām vērtībām un pamatpolitikām. Nākamnedēļ grasamies uzsākt ātrā brīdinājuma sistēmu, tā kā tas paredzēts rīcības plānā. Šī brīdinājuma sistēma padarīs dalību valstīm vieglāku iespēju apmainīties ar vērtējumu, apmainīties ar paraugu praksi, apkarojot šādu informāciju. Un tas, gaidot Eiropas parlamentu vēlēšanas, noteikti uzlabos situāciju, nodrošinās plašāku informētību, par šāda veida pasākumiem un veicinās arī kopēju reakciju vajadzības gadījumā. Tas attiecas arī uz informācijas kampaņām un sabiedrības informēšanu uh, par šāda veida pasākumiem. Augsti vērtēju to, ka jūs novērtējat līdz šim paveikto darbu īsti Stratkom darba grupā, gan attiecībā uz pozitīvajām komunikācijām, gan arī uh, vēršoties pret dezinformāciju. Vēlos turklāt uzslavēt arī divas pārējās darba grupas, darba grupa Rietumu Balkāniem un uh, Dienvidu Dienvidu eh, Eiropas reģionam. Šīs Stratkom darba grupas patiešām ir avangardiskas savā darbībā. Šobrīd tās jau ir um, identificējušas 5000 dezinformācijas gadījumu, kad šī informācija nākus no Krievijas avotiem. Diemžēl jāsaka, ka šādu incidentu skaits droši vien pieaugs, jo, ņemot, jo šī problēma noteikti nepazudīs vienkārši tāpat vien. Un mūsu kopīgais pienākums ir padar, panākt to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir brīvs no jebkāda veida šādas politiskas intervences un ietekmes. Viens veids, kā to darīt, ir informēt visus par šāda veida problēmu jautājumiem, cieši sadarboties ar plašiņas līdzekļiem, pilsoniskajiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tiešsaistes sociālo mediju platformām. Eiropas ārējās darbības dienests strādā pie tā pilnībā saskaņoja savu darbību ar parlamentu un komisijas dienestiem. Protams, ka rīcības plānā pilnība tik, pilnībā tiks respektēts arī individuālās nacionālās pieejas attiecībā uz runas brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tie ir pamatprincipi mūsu kopējā darbībā. Tam visam paralēli šobrīd uzlabojam sadarbību, piemēram, at, apkarojot ārvalstu intervences, iejaukšanos un hibrīdu karu, sadarbojoties ar tādiem, tādām struktūrām kā G7 un NATO. Protams, ka tas viss saistīts arī ar novērtējumu ziņojumu, publiskošanu, apmainīšanos ar šo informāciju un īstenojot paralēli koordinētu darbību, nodro, piemēram, izspēlēt dažādus hibrīdu karu un hibrīdu daudz scenārijus. Turklāt mums vajadzētu krietni vairāk īstenot partnerības ar mūsu kaimiņiem, lai veicinātu pozitīvu ES ideju izplatīšanos. Uh, šāda veida publiska diplomātija un vēstījums kaimiņu teritorijās pilnīgi noteikti arī ir svarīgs solis, lai vērstos pret dezinformāciju un lai izplatītu um, un koptu šīs ES vērtības. Nepieciešama cieša sadarbības starp dažādām ES misijām un delegācijām ārvalstīs, trešās valstīs. Tas ir svarīgs instruments tālākas pozitīva tēla veidošanai Eiropas Savienībai pasaulē. Tas labā, tā labākā zāles eh, cīņa mm, pret šādu dezinformāciju no vienas puses ir veselīgas plašsaziņas līdzekļu vides veicināšana, no otras puses eh, tālākas vēsts izplatīšana par to, kādā veidā ES politika politisk, pozitīvi ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Tas svarīgi mūsu iedzīvot, mūsu reģionu iedzīvotājiem. Viņiem ir tiesības pieņemt lēmumus, pamatojoties uz korektu informāciju, uz nesavaprecētām ziņām. Un tāpēc ir vajadzīgs plurālisms plašsaziņas līdzekļos, nepieciešams nodrošināt kvalitatīvas informācijas eh, piegādi. Te runājam par mūsu demokrātijas kvalitāti un par vienlīdzību Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Un tagad aicināsim izteikties Manesku kundzi ETP grupas vārdā. Paldies! Pirmkārt, apsveicu Fotīgas kundzi ar lieliski sagatavotu ziņojumu, kas ir sagatavots tiešām īstajā laikā. Šajā ziņojumā tiek runāts par to, kādu risku rada uh, naidīgas propagandas un dezinformācijas kampaņas. Tiek runāts par to, kā dalību valstīm ir jārēģē, ja trešās valstis ir mēģinājušas veikt kaut kādus spiegošanas mēģinājums. Cīņā pret to ir jāizmanto gan izglītība, izglītojošas uh, kampaņas, un arī citi instrumenti. Informācijas karš ir aktuālāks jautājums kā jebkad iepriekš. Eiropas Savienības nostājai jābūt pavisam skaidrai. Atcerēsimies, ka 2013. gadā jau tika runāts par nemilitāriem līdzekļiem strateģisku mērķu sasniegšanā. Un ka šādā cīņā uh, ieroči tiek izvērtēti, izv, izvērtēti balstoties uz to efektivitāti. Uh, šādā karā tiek mazinātas mūsu pilsoņu iespējas saprast, kur ir meli, kur ir patiesība. Tāds ir šis propagandas karš. Mūsu atbildēji ir jābūt ļoti spēcīgai. Eiropas Savienībā ir aktīvi jārīkojas sadarbojoties ar NATO un ar G7 valstu partneriem. Turpmāka bezdarbība apdraudēs 500 miljonus Eiropas pilsoņus un apdraudēs mūsu vērtības un Eiropas Savienības vienotību. Paldies! Paldies! Un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Freunda kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, nu jau divus, um, pēc uh, diviem mēnešiem Eiropā būs jaunas vēlēšanas, un pēc Brexita, pēc ASV prezidenta vēlēšanām un pēc uh, Francijas prezidenta vēlēšanām ir skaidrs, ka mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem. Internetā un jo īpaši sociālajos tīklos tiek izplatīta dezo, dezinformācija, tiek plaši izplatīti viltus ziņu raksti, un ir skaidrs, ka daudziem lietotājiem Cilvēkiem ir grūti atšķirt faktus no fikcijas, informāciju no propagandas un patiesību no meliem. Un es, es, es aicinu, ka Eiropas ārējās darbības dienestā ir nepieciešama īpaša nodaļa, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Bet tā, tie ir tikai pirmie soļi. Patiesā problēma ir tajā, kā tehnoloģiskais uh, progress ir uh, bijis krietni vien ātrāks nekā likumdošanas ietvars. Uh, mēs ar uh, vakardienas problēmu cīnāmies ar aizvakardienas līdzekļiem. Un mums drīzāk vajadzētu uh, do, pievērsties tiem ar skatu nākotnē. Ir jādomā par cilvēku tālajām prasmēm. Uh, Ir skaidrs, ka tagad mēs bieži saskaramies ar video, kur safebricējumus ir grūti atšķirt no faktiem. Un noslēgumā, dāmas un kungi, uh, es vēlējos pateikties šī ziņojuma sagatavotājai. Šis bija mans pēdējais darbs kā ēnu referentam. Es vairāk nebūšu nākamajā parlamenta sasaukumā. Man bija paties gods kā Austrijas pārstāvim piedalīties Eiropas Savienības procesos. Es ceru, ka Eiropas Savienību tālāk neapdraudās nacionālisms vai populisms, tikai spēcīga un vienota Eiropa spēja spēs pretoties nākotnes izaicinājumiem. Paldies! Ja, Paldies! Un tagad EKR grupas vārdā Černecki kungs. Viena minūte jums. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Vēlējos apsveikt Fotīgas kundzi ar ļoti svarīgu ziņojumu sagatavošanu, jo mēs esam uh, Uh, frontes pirmajā līnijā, un ja jūs esat uh, šādā situācijā, tad ir skaidrs, ka jūsu mēdīju telpa ir pakļauta eksploatācijas riskam. Uh, notiek cīņa pret cilvēku brīvībām, to veica konkrētas trešās valstis, kuras vajadzētu saukt konkrēti un vārdā. Uh, Mums ir jāizmanto mums pieejamie instrumenti. Tagad tuvojas vēlēšanas, tā ir lieliska iespēja pārmaiņu īstenošanai, arī Brexit ir viena no šādām iespējām. Nākotnē mēs zinām, ka pastāv riskantas situācijas, kurās varētu rasties brīvības apdraudētāju darbības un pret to mums pilnīgi noteikti ir jāvēršas. Paldies, un tagad Alde grupas vārdā Auštrevičijus kungs. Vārds jums. Priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Piekļuve informācijai aizvien vairāk rada risku, ka saņemsiet nepārbaudītu informāciju. Visas Eiropas Savienības dalība valstis un citas valstis, kas turpina noliegt uh, Eh, dezinformācijas un naidīgas propagandas pastāvēšanu, vai arī to ietekmi uz sabiedrības viedokli, šīm valstīm vajadzētu vēlreiz rūpīgi izvērtēt situāciju savās teritorijās un rīkoties proaktīvi, lai pret to cīnītos. Mums ir jā, jāsaprot atšķirības, kā, kas pastāv uh, eh, tirgū. Uh, informācijas tirgu, kur ir dezinformācija, viltus ziņas, ietekmes ir gan no iekšienes, gan arī no ārpuses. Dāmas un kungi, ir dažāda veida terorisms, ir militārais apdraudējums, ir apdraudējums sociālajai drošībai. Un uh, informācijas terorisms būtu uzskatāms par tiešu apdraudējumu mūsu sabiedrības dzīvei. Informācijas terorisms ir tieši saistīts ar hibrīda karu. Tas ir tieši uzbrukums mūsu cilvēku sirdīm un prātīm. Un šajā cīņā starp tā saucamajiem elfiem un troļiem, lai šī cīņa būtu efektīvāka, mums ir uh, jāatzīst uh, uh, pastāvošie trūkumi austrumu daļā, ka pastāv institucionālais institucionālie trūkumi un uh, ir jā, tie, jānovērš. Šis austrumu stratkom uh, darba grupas spēks ir jāatbalsta ar nepieciešamo finansējumu. Paldies! Paldies Aštrevičus kungam un tagad zaļo grupas vārdā Rebeka Harmsa. Paldies priekšsēdētājiem! Pirmajā Fotīgas kundzes ziņojumā uh, uh, frakciju pārstāvi bija krietni vien vienotāki savā viedoklī, un manuprāt, tas bija saistīts ar to, ka uh, kopš tā laika esam saskārušies ar konkrētiem piemēriem, ar dezonformāciju, uh, vēršanās pret šādiem pārkāpumiem uh, ir notikusi aizvien aktīvāk. Visaktīvākais uzbrucējs šajā gadījumā ir uh, Krievija. Viņi ir vērsušies ne tikai pret Ukrainu, uh, Uh, bet uh, Krievija aizvien aktīvāk un plašāk uh, tagad izvērš šos uzbrukumus pret Eiropas Savienības valstīm. Esam redzējuši, pieredzējuši, piemēram, dzelteno vestu protestus. Tāpat tām ir bijusi informācija pret migrantiem. Ir redzēta arī Krievijas ietekme uz Brexit balsojumu stratēģiskās komunikācijas īstenošana, lai cīnītos pret šādiem uzbrukumiem, man, manuprāt, ir jāpastiprina. Ir jāparedz lielāks finansējums mūsu ekspertiem un šai īpašajai nodaļai vajadzētu nodrošināt sadarbības iespēju ar dalību valstīm nākotnē. Ir jāiesaist arī slepenie dienesti un NATO. Uh, ziņojuma 1A punktu nedrīkstam aizmirst. Neatkarīgi, brīvi mēdīji, plurālisms, demokrātiskas sabiedrības, tas ir uh, mūsu spēks cīņā pret propagandu un dezinformāciju. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Kūzo Permuja kungam no GOE grupas. Paldies priekšsādātājiem! Ir pagājuši divi uh, gadi, bet uh, tagad redzam tos pašus uh, uh, apvainojumus, tos pašus argumentus. Un uh, tos pašus attaisnojumus. Uh, tiek uh, norādīts, ka ārējie spēki ir atbildīgi par informācijas uzbrukumiem, kamēr dalība valstis tiek sodīts par viņu neoliberālajām politikām. Piemēram, mm, islāma valsts tiek izmantota kā attaisnojums tam, ka mūsu attiecības ar Krieviju tikai pasli, pasliktinās. Uh, Tiek runāts par žurnālistu neatkarību, bet kā lai viņi būtu neatkarīgi, ja viņi turpina saņemt finansējumu no Eiropas Savienības? Paldies! Un tagad došu vārdu FDD grupas vārdā Kastaldo kungam. Paldies priekšsēdētāji, tāmas un kungi. Hibrīda apdraudējumu risks nav noliedzams informācijas izplatīšanās ir kļuvusi par ļoti strateģisku jautājumu. Informatīvo uzbrukumu skaits globālajā vidē aizvien pieaug, mēs visi esam šajā globālajā vidē saistīti, un tādēļ, kolēģi, man rodas jautājums vai ziņojums, par ko runājam, vai tas tiešām palīdzēs mūsu pilsoņiem cīņā pret hiberuzbrukumiem no uh, trešajām valstīm, vai nu tās ir konkrētas valstis, vai tie ir teroristi. Domājot par uh, džihādistu apdraudējumu internetā, tā jau mēs nevaram runāt tikai par ko vienu konkrētu valsti, un bieži vien tiek uh, izmantoti arī tā saucamie proksijas, un uh, situācija ir ļoti nopietna. Manuprāt, pieejai vajadzētu būt holistiskai. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz vienu geogrāfisku reģionu. Un, manuprāt, šajā ziņojumā par to netiek pienācīgi plaši runāts. Manuprāt, ziņojums ir tikai daļais un nav pietiekami efektīvs. Lies paldies! Un tālāk dosim vārdu NF grupas pārstāvjiem Šafhauser kungam. Priekšādētāji, paldies! Fotigas kundze. Jūs faktiski šeit nerunājam par strateģisko komunikāciju. Nē, jūs tā vietā nākat ar dažāda veida piespiedu mēriem, kas liks cīnīties pret propagandu, kas netiek definēta un kas faktiski it kā nākot no Eiropas Savienībai naidīgām valstī. Mūs šobrīd parakstāties zem kaut kādām konspirācijas teorijām, un es pat teiktu zem bolševiku loģikas, līdzīgi kā to dara Kalnieta savā ziņojumā, par ko tika balsots šodien. Jūs redzat šeit ārvalstu naidīgo roku aiz visa veida disidentiem un pretēji viedokļu paudē vērtējam šeit Eiropas Brexit, Putins vainīgs, dzeltenās vestes, Maskava vainīga, nelāks laiks Varšavā, man tai jābūt Krievu vainē. Šāda veida, šāda veida ziņojumi veicinās tikai cenzūras veicināšanu, veicināšanu, neļaujot tautai paust savu neapmierinātību. Tā ir staļinistiska pieeja, tā ir atgriešanās pie komunisma un katrs pretinieks tiek uzskatīts par nodeve, nodevēju. Kundze, jūs šādi nododat liela, lieliska poļa mantojumu, un te domāju par Jānu Pāvilu II. Viņš teica, ka mm, nepieciešams veidot saiknes ar Krievijas kristiešiem, lai ļautu Eiropai elpot ar pilnu plaušu. Jūs šobrīd nogriežat Eiropai šo Krievijas roku un līdz ar to nožņaudzat viņu pavisam burtiski. Liels paldies! Zilās kartītes jautājums no Tāranda kunga. Uh, eh, proše, proše pan Tāranda. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Mr. Paldies, priekšsādātāja. Šafhauser kungs, vai jūs man piekritīsiet eh, tas, ka ja jūs salīdzināt Kalnietes kundzi ar staļinismu un eh, citām sliktām lietām, ka tas būtu tomēr ļoti neatbilstoši, cik es zinu, ka Helniec kundze piedzima Sibīrijā, Gulagā. Tāds ir mans jautājums. Varat atbildēt? Je, je, je de... Man bija iespēja vakardien runāt ar Kalnietes kundzi un runāt par viņas pieredzi Gulagā. Diemžēl viņa manī gan neklausījās, kamēr es runāju. Un es viņai teicu, ka vajadzēja, vajadzētu rīkoties ar Krieviju, nevis tikai balstoties uz sentimentu un izjūtām, bet vajadzētu izmantot arī veselo saprātu situācijas analīzē. Un tāpat laikā es domāju, ka drīkstu atļauties teikt, ka es arī esmu cīnījies pret komunismu. Un tieši šeit 89. Eh, gadā šeit par to runātais tiek pārtraukts. Labi, atturēsimies no tālākām debatēm un dodamies tālāk. Tagad dodu vārdu Funtulis kungam vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sauksim lietas īstajos vārdos. Propaganda jau šeit nav problēma. Eiropas Savienība pati rada lielāko daļu propagandas un to īsteno attiecībā pret saviem iedzīvotājiem. Uh, Jautājums ir vairāk, kas ir pret jūsu interesēm. Tūkstošiem nevalstisko organizāciju mētājas ar propagandu dažādos uh, uz visām pusēm. Un uh, visļaunākais ir tas, ka jūs uh, uzskatiet, ka iedzīvotāji nav spējīgi uh, novērtēt un šķirot un izvērtīt informāciju. Jūsu aizbildnieciskā attieksme nenāks par labu vēlēšanās, un, protams, iedzīvotāji var balsot par ko viņi grib, ja vien viņi piekrīt jūsu propagandai. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad vārds Kalnietes kundzei. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja nu būtu kas iesakams, ko mēs varam atkārtot atkal un vēlreiz, ir uh, izveidot šo, izveidot to um, īsts eh, task force par pastāvīgu Eiropas Savienības nodaļu, kurai būtu kā finanšu, tā arī personāla resursi. Otrais. Mums ir jāturpina atbalstīt eh, Eiropas demokrātijas centra darbs, jo tikai Tā mēs varam atbalstīt eh, neatkarīgu Krievijas plašsaziņas līdzekļu darbību Eiropas Savienības teritorijā. Un trešais - visām Eiropas Savienības politiskajām partijām <clears throat> eh, publiskot savu finansējumu avotus, jo Eiropas iedzīvotājiem būtu jāzina, kuras partijas finansē tiešie Krievijas spēki un tās lielie uzņēmumi, lai iedzīvotāji zinātu, kuras partijas nedarbojas viņu demokrātiskajās interesēs. Tagad Vardas kundze vienu minūtu lūdzu. Propaganda pret Eiropas Savienību. Mēs eh, nerunājam tikai par eiroskepticismu un nacionālismu. Patiesībā šai propagandai vienīgais mērķis ir sagraut mūsu miera projektu. Kā jau 16. gadā mēs e, savā ziņojumā runājām, e, propaganda nāk no Krievijas un no citām valstīm, kuras neiestājas par Eiropas Savienības demokrātiju. Īstenojot 16. gada Brexit referenduma rezultātu, Putins ir ietekmējis arī Eiropu. Kas mums būtu jādara? Mums eh, vajag eh, izmantot visus iespējamos rīkus, lai konstatētu, kur ir propaganda un izmantot arī dažādas platformas dezinformācijas apkarošanai. Otrs, mums ir nepieciešams vairāk apzināties politiskā līmenī, ko darīt. Piemēram, Šoprāda kungs ir nodarbinājis Vladimira Putina meitu. Un es nedomāju, ka to vajadzētu pieļaut eh, Vladimira Putina um, preses sekretāra meitu, un es nedomāju, ka to vajadzētu pieļaut Eiropas Savienība, Eiropas parlamentā. Uh, Mums eh, arī apvienotajā karalistē būtu jāsāk izmeklēt to, kas ietekmēja mūsu referendumu kampaņu. Priekšsēdētājs paldies, un tagad eh, viena minūte predskungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja vēlamies cīnīties pret eh, propagandu, tad mums ir jāizprot tās mehānismi un valstīs tie atšķiras. Piemēram, Rumānijā bijušais sociālu, eh, sociāli, sociālistu premjerministrs izmanto informācijas avots, lai sētu nepatiesus, ne, lai izplatītu nepatiesas ziņas par vienu no armijas ģenerāļiem. Un eh, kādi tad ir pārbaudas mehānismi un tad uh, Tiek runāts eh, par dažādiem informācijas savotiem un par tā kā jokiem. Dančils kundze Sputņikā uzstājas vajag nedēļas. Līdz ar to politiķi, kuriem ir piespriests eh, cietumsots par, par korupciju, runas par to, ka Soros eh, apdraud tiesiskumu, Tā ir dezinformācija, un mums par to ir jācīnās. Paldies! Tagad eh, Piculs kungam viena minūte, lūdzu. Paldies! Cambridge Analytica skandāls eh, ļoti skaidri izgaismoja to, kā var un pietiekami viegli ietekmēt vēlēšanas un referendumus. Un e, dzirdot to, kas notika Londonā, mēs skaidri redzam, ka arī Brexits bija šādas propagandas rezultāts. Mēs nedrīkstam pārāk zem novērtēt Krievijas ietekmi sociālajos mēdījos, un tas attiecas arī uz Eiropas parlamentu. Ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienību, tad mums ir jāizprot, kā šī ietekme darbojas, piemēram, Balkānos, kas ir nostājušies uz Eiropas integrācijas ceļa. Tomēr viltus ziņas dzimst ne tikai Krievijā, tās dzimst arī rietumpusē. Vienīgais to nolūks ir vājināt Eiropas demokrātiskās institūcijas. Un šobrīd, pirms vēlēšana periodā, vienīgais, ko mēs vēlamies, ir dot pareizo, sniegt pareizo informāciju Eiropas iedzīvotājiem. Tagad eh, Kovačeva kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies. Jā, mēs eh, dzīvojam hibrīda kara apstākļos, un tas mums ir jāapzinās. Mums ir jāapzinās, ka mūsu īstenotie pasākumi nav pietiekami. Šis īsts strats izveidotā grupa, es arī iestājos par to, ka tam ir jābūt kā pastāvīgai nodaļai, bet eh, tam ir nepieciešama resursa un finansējums. Bulgārijā mums ir izveidota šāda struktūra, un to vada Marija Gabriela. Eh, un eh, Bulgārijas valdība šobrīd ir ierosinājuši šo struktūru padarīt par eh, pastāvīgu. Tātad šīs struktūras uzdevums ir veicināt eh, pētnieciskās žurnālistikas eh, pasākums, bet mums ir jāatbalsta arī citi pasākumi, arī citi rīki, kas darbotos pret propagandu, pret viltus ziņām. Tomēr eh, Eiropas eh, Savienība nav svētā govs, arī to mums vajag un eh, jāuzdrīkstas kritizēt. Paldies, Gālerkungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšādātā, paldies. Es faktiski gribēju šeit runāt ar Oigenu Freundu. Uh, un gribēju teikt, ka piekrītu simtprocentīgi tam, ko viņš teica. Diemžēl viņš no zāles nu pat jau ir aizgājis, bet nu, viņš divās minūtēs tomēr nepaspēja vēl pieminēt arī Krievijas vārdu. Nu, varbūt tā ir tāda austriešu īpatnība, bet tas šai gadījumā mums nepalīdzēs. Es domāju, ka jāsauc lietas īstajos vārdos, jo Krievijas gadījums patiešām eh, ir tāds, ka Krievija vēlas eh, Eiropas Savienību vainot eh, un visu, kas tam palīdz, šādam mērķim palīdz, tai liekas pilnīgi pieņemams un pievilcis trūcīgs. Laika, kad šādā veidā Krievija var īstenot savu ideoloģiju, ir pagājis. Visiem mēs dalībvalstīs jāsaprot, ka šāda propaganda norisinās, lā, lai sabiedrība varētu spēt pretoties šādai dezinformācijai. Nepieciešams. Uh, Tāpēc eh, attiecīgs regulējums Šafhauser kungs nevaram vienkārši to ignorēt. Uh, Un tas, jā, par to jārūpēs mums deputātiem. Eiropas Savienība var spēlēt koordinātoru lomu, un tāpēc vēlētos, lai ja īsta stratkom darba grupa tiešām tiktu spēcināta, tālāk izvēršot sadarbības tīklu un iesaistot tajā arī ar dalību valstu ekspertus. Paldies! Paldies! Un tagad es neredzu zālē nākamo runātāju, tāpēc dodu vārdu Kukankungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropa eh, sastopas ar milzīgu izaicinājumu mūsu demokrātijai. Dezinformācija un propaganda no trešajām valstīm kļūst ar vien eh, saredzamāk un pret to cīnīties ir grūtāk. Mums dalību valstu līmenī ir jācīnās pret kiberuzbrukumiem, Tā ir problēma, ar ko sastopamies kā Eiropas Savienības līmenī, tā arī Rietum Balkānos. Tāpēc mums ir nepieciešams šis eh, īstratkom nodaļas darbs, lai reģionos runātu par Eiropas jautājumiem. Arī es iestājos, ka, eh, iestājos par to, ka šai izveidotajai nodaļai ir nepieciešams eh, papildus finansējums. Cīņa pret šo Eiropai naidīgo informāciju ir jāpasludina par prioritāti ne tikai pirmsvēlēšanu periodā, bet arī turpmāk. Mums daudz labāk ir jākomunicē Eiropas Savienības vērtības un īstenotās politikas. Pretējā gadījumā mūsu demokrātija var arī salūst ārējā spiediena priekšā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais Kelam kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Īst Stratkom ir savas darbības rezultātā sasniedzis daudz, un Tas ir apkopojis pār par 500 Kremļa propagandas piemēru. Un es domāju, ka, kā jau šeit vairāk pirms manis piebilda, šai nodaļai ir jākļūst par pastāvīgu spēku, jo propaganda tikai samildzīs, jo ir arī Eh, Rietumu Balkānu stratkom, vēl bez šī īsta stratkom, bet mums ir jāturpina koordinācijas darbs starp Eiropas Savienības dalību valstīm un sadarbība arī ar privāto sektoru, veicināt iedzīvotāju izglītības, izglītošanos. Un, protams, tam ir jābūt adekvātiem resursiem. Arī faktu e, pārbaudē ir jābūt niansētākai, un komisijas uzdevums e, būtu šo darbu koordinēt. Paldies, un tagad Šķetins kungs lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Fotigas kundzes e, ziņojumā ir pieminēts 48 padomas rekomendācijas, un arī citi rīki. Tā tad nolūks ir apkopot trešo valstu propagandu, un tomēr šajā ziņojumā galvenokārt runa iet par eh, Krievijas eh, dezinformācijas kampaņām, kas ir uh, lielākais vai būtiskākais desinformācijas avots Eiropas Savienībā. Jo pirms pāris gadiem viens no krievu žurnālistiem teica, ka pareizi izmantoti vārdi ir daudz spēcīgāki nekā raķešu sistēmas un tanki. Un ko tad nozīmē efektīvi vārdi, jeb vārdi ir spēcīgāki par raķetēm? Ir pēdējais laiks, lai arī mēs to apzinātos Eiropā, un šobrīd mēs jau faktiski esam zaudējuši hibrīda karā. Mēs esam palaiduši garām iespēju pret to cīnīties. Krievija nav mūsu sabiedrotais, tā ir mūsu ienaidnieks. Prieksēdētājs paldies, un tagad Andrikienas kundzei vārds. Nē, neredzu viņu tagad, tad Šuicas kundzei vārds. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Zabrinotās bog dezinformācijā. Es eh, tiešām esmu nobažījušies par, nobažījusies par dezinformāciju un viltus ziņām. Tās pārņem Eiropas Savienību nāk no trešajām valstīm. Un, protams, ka mums ir jābūt bažīgiem. Tāpēc atbalstīju Fotigas kundzes ziņojumu, jo tajā, jo tajā ir atspoguļota iespēja cīnīties pret viltu ziņām un galvenokārt eh, apkopot mūsu pūliņus. Protams, eh, ka cīņa galvenokārt notiek nacionālā līmenī, bet tā kā internā, internets ir starpnacionāls rīks, tad arī cīņai būtu jābūt labāk koordinētājai. Krievijas propaganda ir ārkārtīgi indīga un negatīva, un visiem ir skaidrs, ka tieši šī propaganda bija tā, kas ietekmē vēl referendumu rezultātus eh, Lielbritānijā. Un, lai arī ko citi domātu, Krievija kā viltus ziņu avots ir ļoti svarīga. Prieksēdētājs, paldies! Tagad Zdrujevska kungam vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Šā sasaukuma sākumā es jau runāju par to, ka hibrīd karam ir jāstājas pretim ar hibrīd metodēm, proti rīkiem ir jābūt ļoti daudziem. Un mums ir jācīnās pret propaganda un dezinformācija, protams, bet eh, jānodrošina arī kiberdroši, kiberdrošība, iedzīvotāja izglītošana un, protams, sadarbība. Un eh, ziņojumā tā tiek saukta par stratēģisku sadarbību. Es biju pārsteigts un eh, par komisijas teikto tā tad. Uh, Šis ziņojums ir nevis atbildot uz komisijas komunikē, bet gan Fotīgas kundzes pašiniciatīvas ziņojums. Kāpēc komisija nevada šo cīņu pret dezinformāciju un propagandu? Tas, ka mēs esam tik ļoti daudz nokavējuši laika ziņā, ir slikti. Komisija rīkojas pārāk novēloti jo problēma jau ir samilzusi e, burtiski drošības līmenī un, protams, arī publiskajā sfērā. Ļoti labi, ka šīs rekomendācijas to ir pāri 40 iekļautas ziņojumā. Un ceru, ka mēs tās izpildīsim. Līdz paldies, paldies. Redzu, ka Rangelkungs ir ieradies, nu tad jums arī vārds uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies! Sarkatīgi atvainojos, bet man jāsaka, bija sanāksme ar Barņē kungu, un nu, par, jo, kā jau varat iedomāties, tad šobrīd viņš ir visai aizņemts, tāpēc man bija jādodas pie viņa, un nevarēja būt šeit savlaicīgi. Vēlos runāt par vienu lietu konkrētāk šīs propagandas kontekstā, respektīvi par propagandu, kuras mērķis ir faktiski pievilt, piemānīt iedzīvotājus. Un kas nāk parasti kopā ar visa veida aktuālām diskusijām. Un, protams, ka šeit aktuālas ir viena vai otra valsts tam visam jāpieliek punkts, respektīvi mums jānobloķē visa veida iespējas šāda veida, šādā veidā kādai valstī, trešai valstī e, īstenot savas strateģiskās intereses. Un tad mēs zinām, kuras ir šīs trešās valstis. Tā pirmām kārtām ir Krievija. Nedrīkstam pieļaut to, ka šādas valstis ietekmē mūsu debatas re, vēlēšanu laikā vai referendumu kampaņas. Un tāpēc attiecīgajai komisijai pie tā vajadzētu strādāt. Un būtu jāvēršas pret šāda veida lietām. Paldies! Lies paldies, saka priekšsādātājs. Liepa, gospodine predsjedavajući, hibridno ratovanje nije. Liels paldies! Nākamā runātā brīvā mikrofona ietvaros. Hibrīda kars nav nekas jauns, saka Tomašičs kundze, bet jāsaka, no, no nu, nu, mūsdienu digitalās tehnoloģijas ir atvērušas jaunus kanālus informācijas piegādēji, to starp arī dezinformācijas piegādēji. Un jāsaka, tepat laikā iedzīvotāju uzticēšanās ES iestādēm ir, nu, vēsturiski viszemākajā līmenī. Tāpēc ir tik ārkārtīgi vienkārši šobrīd ietekmēt sabiedrības viedokli. Ir šī telpa, kurā var rīkoties šādi propagandas īstenotāji. Es tāpēc gribētu tikai un vienīgi atbalstīt šajā ziņojumā iekļautās rekomendācijas, un katrā labā demokrātijā vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ka jābūt arī pamatotai kritikai, jābūt vietai arī pamatot tikai kritikai pret ES un dalību valstu pārvaldību. Ne katra kritika uzskatāma par naidīgu propagandu. Vēlos uzsvērt to, jo jau krietnu brīdi priekšādātājs runātāji jau pārtauc. Uh, mums jāuzklaus pilsoņu runātāja frāze pabeidz. Nākamais runātājs saka priekšādātājs ir deputāts Epitidejus, lūdzu, vienu minūti. Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Priekšādātāj, paldies. Mūsu laikus burtiski raksturo visas šīs augsto tehnoloģiju kompānijas, un propaganda var izpausties ļoti dažādi. Ar to iespējams manipulēt patiesību, var iespējams no, nu, sniegt dezinformāciju. Demokrātiskajā sabiedrībā, kas tiek likts uz, svērs, uz spēles, kad tā cīnās ar šādu propagandu, ir nepieciešams likt sabiedrībai priekšā patiesību. Un nevis, piemēram, kritizēt žurnālistus, kas kritizē valdības un tam līdzīgi vai atklāja skandālus. Tāpēc pievērsīsimies nepieciešamībai pēc objektīvas informācijas. Mums ir vajadzīga funkcionāla radio un televīzijas sistēma, kas būtu brīva no šādām ietekmēm. Nu, diemžēl tādā valstī kā Grieķijā tas tā nav. Valsts televīzija ir faktiski valdības partijas instruments. Tādā mērā pat, ka viņi nepiedala, neuzaicina manas partijas deputātus diskusijās piedalīties. Mēs esam trešā lielākā partija, vai var to iedomāties? Mēs netiekam aicināti uz televīzijas diskusijām, un tas nav atbilstīgi. Dziękuję panu bardzo. Es paldies, saka priekšsādātājs. Nākamā runātāja. Sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa yleistyvä disinformaatio uhkaa kansanvaltaa sociālajos plašsaziņas līdzekļos un tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos, um, saka Ruhunens Lerners kundze, ir svarīgi pārliecināties, ka informācija, informācija ir atbilstīga, korekta. Līdz ar to vēlētāji var pieņemt lēmumus, pamatojoties uz atbilstīgu informāciju. Facebook un citas sociālajie mēdīji šeit ir. Eh, Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs cīnītos eh, pret eh, šo. Um, informāciju pēc iespējas ātrāk, pirms tam, kad dezinformācija jau ir aptvērusi plašus reģionus. Un es uzskatu, ka e, visām politiskajām spēka, visiem politiskajiem spēkiem, kas sevi reklamē, ir jāpasaka, kas šo reklāmu apmaksā. Tādējādi mums izdotos izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Uh, piemēram, tehnoloģiskās iespējas, e, dziļi maldinošas video ļauj pasniegt kā īstu patiesību, un mums vajadzētu par šādu video sagatavošanu mācīt jau skolās, proti, lai bērni saprastu, kas tas tāds ir. E, dziękuję pani bardzo, teraz proszę kolegu. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs deputāts Marijas. Priekšādātāji. Mēs te runājam par dezinformāciju, propagandu, safabricētām ziņām. Bet šajos lēmumos, šajās rekomendācijās taču vajadzētu ņemt vērā arī to, ko dara Eiropas parlaments pats. Jo vienotru reizi Eiropas parlaments, eh, nu, arī savu komunikāciju uztic atsevišķiem uzņēmumiem, uh, Un, e, nu, piemēram, skaidri zinām, ka nacionālās vēlēšanās nerad tiek izdarīt secinājumi arī par Eiropas vēlēšanām. Mēs, mums nereti sākas prediķot, kas tiks ievēlēts, kas ne, un tas nav pieņemama, tā visnepieņemākā propagandas forma. Tās ir safabricētas ziņas. Tā ir propaganda pret konkrētiem deputātiem. Tāda veida rīcība ir jānosoda. Un šī propaganda, nu, diemžēl jāsaka, nāk no Eiropas parlamenta paša. Ir jāieņem beidzot eh, nostāju šai ziņā. Jāsaka, nē šādām, šādām, šādai dezinformācijai. Nevaram teikt tā, ka lūk, šais eh, kampaņās, ka tas un tas deputāts netiks ievēlots. Nē, nē, nē, tā nevar rīkoties. Tad es saku priekšādātājs. Paldies par tik ļoti emocionālo uzrunu. Un pēdējais brīvā mikrofona procedūras runātājs ir deputāts Karskī. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. izteiktas daudzas un diktas references atsaucas uz to, ka mēs runājam lūk par dezinformāciju, propagandu, ko izplatot gan tradicionālie, gan uh, Eh, jaunie plašsaziņas līdzekļi, bet pastāv arī dezinformācija šeit, šajā parlamentā, šo debašu ietvaros. Redzējām Šafhauzera kungu, kurš tieši ar to nodarbojās, ar dezinformāciju. Viņš burtiski apkaunoja Jāņa Pāvila otrā vārdu savā uzrunā. Tas ir būtiski pliķis sejā tiem, kas dzīvo pēc Jāņa Pāvila vārdiem, kas savu dzīvi dzīvo atbilstīgi viņa ticībai. Šie cilvēki faktiski vēršas pret visa veida mm, ieteikumiem, ko izteica Jānis Pāvils II. Tas tiešām ir ārprātīgi, ļaunprātīgi, un mums būtu jānosoda tādi cilvēki, kas rīkojas šādā veidā mēs vēlamies dzīvot dzīvi saskaņā ar Jāņa Pāvila otrā mācību, bet Šafhauzera uh, deputāta Čapkauza runa bija vienkārši nepiedienīga. Es ticu, ka tā tiks vienkārši tālāk mm, translēta. Um, un komunicēt, eh, vienkārši šokējoši, ka viņš kaut ko tādu atļāvās pateikt. Un viņa runa līdz ar to būs daļa no visas šīs dezinformācijas kampaņas. Tā pilnīgi acīm redzam nepatiesību, ko viņš teica, bet vienam otram, kas ir ārpus šī parlamenta, tas varbūt neliksies tik neticami. Varbūt liksies atbilstīgi, un viņam nebūs nekāds iespējas šo informāciju pārbaudīt. Paldies, jūs pārsniedzāt sev atvēlto uzstāšanās laiku. Tālāk vēlos dot vārdu vēlreiz komisāram Nemicam. Lūdzu. Lies paldies priekšādātāji, godātie deputāti! Tiešām ļoti viederīgi bija šī liedoka apmaiņa. Paldies referentē Fotigai un deputātiem par izteikumiem šais debatēs. Šo debašu kontekstā secinu, ka mēs tiešām vienprātīgi esam ar vienotām interesēm, respektīvi, ka nepieciešams risināt šo problēmu, kas ir dezinformācija un iejaukšanās um, procesos šā, ar propagandu pirms EP vēlēšanām. Šis debats dos mums iespēju paplašināt informētību par šo parādību. Un noslēgumā gribētu atkārtot vēlreiz to, cik augstu vērtēju parlamenta lomu šī svarīgā jautājuma paturēšanā dienas kārtībā. Paldies! Lies paldies, saka priekšsādātājs. Un visbeidzot, vēl iespēja debutas noslēgt pašai referentei Annai Elšbetai Fotigai lūdzu. Priekšsādātāji, paldies! Paldies, godātie kolēģi! Dezinformācija saindē prātus un apziņu visus, ko tā skar. Vislabākais piemērs tam ir šīs apsūdzības kas tika vērstas pret tādiem cilvēkiem kā Sandra Kalnieta un mani. Un tas ir Putins, kas apliecina staļinistisko politiku, nevis mēs. Un mēs zinām, ka arī šajā parlamentā ir viens otrs Putina fans un aizstāvis. Gribu no sirds teikt paldies visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumu šai darbā. Tiešām lieliski paveikts darbs. Un labi zinu, ka šis temats izraisīs plašas un dziļas debatas ikvienā politiskajā grupā. Domāju, ka gala rezultāts patiešām ir būtisks solis uz priekšu visu ēs iestāžu darbā cīņā pret naidīgu propagandu. Vēlos īpašu paldies teikt Čārlzam Tanokam, kas man ļoti daudz palīdzēja tādā sarežģītā šī ziņojuma gatavošanas periodā, kad sastapos ar zināmām veselības problēmām. Liels paldies vēlreiz viņam par to. Liels paldies, turpina priekšādātāji. Priekšādātājs es atvainojos. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās. Balsojums norisināsies rīt. Un nu,